mēnešu laikā. Paldies jums par jūsu uzmanību. Paldies priekšsēdētāji par to, ka vadījāt šo un citas diskusijas eh, šajā pēcpusdienā.